Desmit tūkstoši pilsoņu interesējās par šo pasākumu. Paldies, runātāji, tiek pārtraukta. Tagad gribēju pateikt, ka piecas politiskās grupas ir iesniegušas arī rezolūcijas projektu, par kuru balsos rītdien 12. Un nākamais un arī pēdējais darba kārtības punkts, tās ir vienas minūtes runas saskaņā ar 150. regulamentu pantu. Pirmais uzstāsies Tokeša kungs. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a Wilsoni önrendelkezés. Paldies. Jā, Mums ir eh, jāatcerās, kas notika pirms 50 gadiem, tika brādātas kājām cilvēktiesības, un es gribēju pateikt, ka noteikti ir jāizstāv Ungāru tiesības. Uh, trešajās vēlstīs, un Olivers Boldogī viņam atņēma uh, Slovākijas pilsonību, un izraidīja no valsts, jo viņš eh, nu, nekad nav kautrējies atzīt to, ka viņš ir Ungārs. Un Rumānijā, Transilvānijā, tirgu Murešs valstī eh, vairs nav katedru, kur pasniegt Ungāru valodā. Ja mums ir jāatsakās no savas teritorijas, vai tad mums ir arī jāatsakās no savām tiesībām? Alba jūlija 1918. gada deklarācijā tas viss ir skaidri atrunāts. Rumānijas tomēr runātājs tiek pārtraukts. Tagad eh, Valkaus kundzei vārds. Za slovo. Na Slovensku sú ľudia znechutení. Paldies. Slovākijā cilvēki ir dusmīgi un nobažījušies Diemžēl tiesību sargājušās iestādes nav savu uzdevumu pildījušas pietiekami labi. Kāds nekompetents, nu jau bijušais ministrs noklausījās žurnālistu sarunas un iz, e, iespējams, ka tika noklausīts sarunas gan aizsardzības ministrijā, gan arī ministru prezidenta kabinetā. Un par šo skandālu jau izteicās e, ECO, e, runājot par e, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Es ceru, ka tiks veikta izmeklēšana, lai demokrātiskā valstī cilvēki nejustos apdraudētu, lai viņu privātā dzīve nebūtu apdraudēta, jo, piemēram, viņu privātās dzīves dati pēkšņi var nonākt atklātībā. Nu, es domāju, tas ir jākontrolē. Paldies Nogals kundzei. Un tagad Bužoja kungs. Pe mult vreau să folosesc acest prilej pentru a pune în discuție. Liels paldies! Es vēlētos runāt par attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju, it īpaši tādēļ, ka mēs esam paredzējuši apspriest ziņojumu par Turciju. Eh, Turcija ir spērusi lielus soļus uz priekšu, un es rosinu Turciju turpināt uh, progresu, lai arī vēl ir daudz uzlabojumu jāpanāk, bet jāatzīst, ka uh, valsts progress ir vērtējams pozitīvi. Tomēr Eiropas Savienība pati noliek šķēršļus uh, Turcijai ceļā. Piemēram, Turcijas pakalpojums sniedzējiem ir nepieciešamas vīzas un tas pat varētu atbaidīt uzņēmējus, ja viņi nesaņem vīzas. Uh, ir valstis, kas nosaka kvotas uh, turku kravas pārvadājumiem, kas ir pretrunā ar Ankāras kodeksu. Es domāju, ka arī Eiropas Savienībai ir jāpieliek uh, pūliņi, kad Turcija cenšas uh, pildīt mūsu prasības. Paldies! Tagad vārds Matjas kundzei. Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka mēs šobrīd veidojam ekonomiskās krīzes bilanci. Tā ir skārusi daudzas valstis un tā skar arī slavenās struktūrālās reformas Mēs nevaram neredzēt, ka tas viss ir saistīts ar milzīgām sociālām problēmām, it īpaši dienvidu valstīs, tā saucamajās piks valstīs it sevišķi. Pēdējo nedēļu laikā Portugālē ir notikusi jebkad, liel, notic, jebkad lielākais sabiedriskā sektora streiks un neaizmirsīsim to, kas notika ka šodien apvienotajā karalistē, kur notika uh, vēsturiski lielākais streiks, cilvēki izgāja ielās, un arī Briselē šo piekdienu notiks plaša manifestācija. Tas viss apliecina, ka problēmas, ar ko mēs saskaramies, ir kopīgas un arī cēloņi ir kopīgi un risinājumi ir kopīgi. Tagad vārds Paskas kungam. Godātais priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Slovākijas uh, valdības eh, pārstāvji ir galīgi sajukuši prātā. Vairākiem ginekologiem un anesteziologiem tika um, piespiests, piespriests spaidu darbs. Nu, tas ir gluži kā Hitlera laikos, un tas ir pret Eh, darba kodeksu un viņiem ir jāstrādā dienu un nakti, viņi netiek aizsargāti un šādā perversā veidā politiskie avantūristi izgāž savas dusmas uz ārstiem, kas uzdrīkstas sacelties pret korupto administrāciju, kas grib aizslēgt pēdējās slimnīcas. Dāmas un kungi, mēs runājam par valsts varas ļaunprātīgu izmantošanu. Nu, šodien tie ir ārsti kas tie būs rīt. Nu, varbūt rīt eh, šis zobens skars eh, skolotājs vai kāds cits prasīs pārstāvis. Tā vairs nav demokrātija, bet diktatūra. Paldies. Tagad Bazēsku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atkal runāt par eh, Rumānijas un Bulgārijas darbinieku mobilitāti. Mums bija arī uh, debātes šodien uh, Rumānijas darba ministra klātbūtnē. Un mēs nosodījām faktu, ka Nīderlanda un apvienotā karaliste ir uh, pagarinājuši pārējais periodu darbinieku mobilitātes jomā. Uh, ir izvirzīti ļoti strikti kriteriji, lai varētu saņemt darba atļaujas Bulgārijas un Rumānijas strādnieku šais valstīs, un viņi pat vairs nepiesakās darba atļaujām, un tas ir uzskatāms par diskriminējošu pasākumu un uh, Eiropas Savienības līguma pārkāpumu, bet, piemēram, Islanda šādas ierobežojums ir atcēlus, te pašā laikā, kad Eiropas Savienības dalību valstis uh, tādus patur spēkā. Paldies, Bašesku kundze. Čabāģī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. saskaņā ar uh, Romas tiesībām likumus nevar pieņemt ar atpakaļiešu spēku. Ungārijas valdība, diemžēl, šo likumu ir pārkāpus neskaitāmas reizes. Uh, Kas notika pagājušajā nedēļā? Tika pieņemts uh, pensiju likums, tas tika grozīts, un 300 tūkstoši cilvēku tas uh, skāra vistiešākajā veidā. Un tagad uh, valdība atkal ir gatava pieņemt likumu, kas darbosies ar atpakaļējošu spēku. Tas uh, ir saistīts ar Ungārijas konstitūciju. Un līdz ar to iepriekšējo sociālistu valdību sauc pie atbildības par uh, to, ko viņi ir savārījuši. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam un komisijai neklājas pasīvi uz to visu noskatīties. Eiropas Savienībai kaut kas jādara. Paldies! Tagad Galaherkungs. Boilam, uies, hogy ültecs, szok Es vēlētos pateikties par to, ka drīkst izteikties. Un, ja mēs runājam par to, ka visi cenšas uh, saglābt eiro un eirozonu, protams, uh, ja eiro pienāks gals, tas uh, nozīmēs ļoti lielu kaitējumu ekonomikai un arī sociālajā jomā. Ļoti daudz cilvēki manā valstī ir nobažījušies par saviem uzkrājumiem, ko ir taupījuši gadu gaitā. Uh, Mums ir jāsaka par to, ka vēlētāji mums vairs neusticas un it sevišķi mm, smagi tas skar mazos cilvēkus, vienkāršos darba ļaudis. Eiropas Savienībai ir jāizveido šīs uguns mūris, kas aizsargās Eiropu. Krīze ir lielāka par katru valsti vai visu ēs kopumā ASV, Federal Reserve, ba Japānas centrālā banka un Eiropas centrālā banka jau skaidri par to izteicās. Un vakardien finanšu ministri runātājs tiek pārtraukts. Paldies Galaher kungam. Tagad Maier kungs. Gracias, señor presidente. Las últimas elecciones generales. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, nu pat uh, notikušās vēlēšanas Marokā, kurās atturējās vairāk nekā 67% vēlētāji, tie ir oficiālie skaitļi, bet neoficiālie skaitļi ir vēl lielāki, uh, liek uh, rada satraukumu par demokrātiju. Es ceru, ka šie skaitļi ietekmēs Eiropas Savienības attieksmi pret kaimiņu attiecības politiku, kad uh, Marokā sākās protesti pret režīmu, mēs cerējām, ka beigu beigās būs kādi rezultāti. Eiropas Savienībā ir jārīkojas, mēs nevaram būt par tā, tādi paši kolaboracionisti kā ar Benali režīmu, un es ceru, ka mēs to ņemsim vērā, izstrādāt politiku attiecībā uz Maroku. Paldies, Majerkungs, un tagad vārds Nikolēsku kungam. Bună seara! Am dorit să intervin pentru a... Labvakar! Es vēlējos uzstāties, lai izteiktu atbalstu Baltijas uh, padomes sesijas 30. sesijas rezolūcijai. Es ceru, ka to atbalstīs arī citas Eiropas Savienības valstis. Uh, Austrum Eiropas valstis saņem vismazāko tiešos maksājumus kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros no visas Eiropas Savienības valstīm. Baltijas valstis iestājas par godīgu lauksaimniecības tiešo maksājumu sistēmu, kas nodrošinātu godīgus apstākļus visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Ir jānovērš uh, Uh, atšķirības starp augstākiem un zemākiem līmeņiem mums jādomā par 2014. un 2015. gadu. Paldies! Paldies Nikolesku kungam. Flams kundze nav ieradusies, tagad vārds Prendergastas kundzei. Pagās pie, pagājušajā piekdiena <clears throat> bija diena, kas bija veltīta pret eh, vardarbību pret eh, sievietēm. Un uh, eh, īrijā tika iedibināta 60 dienu kampaņa cīņai pret uh, vardarbību pret sievieti un lai uzlabotu sieviešu situāciju. Bieži vien pret sievietēm vērš tieši viņu vīri, viņu mīļotie, viņu partneri. Katra piektā sieviete uh, īrijā saskaras ar vardarbību. Uh, Taču no tā cieši ne tikai sievietes, bet, eh, bet arī bērni. Pagājuši gadu pār par 1600 gadījumu, vardarbības gadījumu pret bērniem tika atklāti. Un arvien eh, mazāk ir iespēja sievietēm aizstāvēt savas tiesības eh, šo finanšu ierobežojumu apstākļos. Es gribētu aicināt atbalstīt uh, uh, tos pakalpojumus, kas tiek nodrošināts sievietēm, kas cieš no vardarbības. Paldies! Liels paldies! Prendegāstes kundze! Un tagad figurēdo kundze, lūdzu, vārds jums! Obrigada, paldies, priekšsēdētāji! 24. Novembrī notika vispārējais streiks Portugālē. Tūkstošiem cilvēku tika aicināts streikot. Uh, Portugālē cilvēki sapulcējās pie kongresa telpas, uh, kongresa ēkas Portugālē, uh, kad notika balsojums par budžetu un vairums sociālisti atbalstīja šo budžetu. Šis budžets paredz samazināt brīvdienas, apmaksāts brīvdienas, apmaksā uh, visādus pabalstus un tiek paaugstināts darba dienas stundu skaits. Un mums ir jāturpina cīnīties pret ierobežojošām praksēm, uh, jāmēģina Portugāla akal ievilzīt pārzējās slied, sliedēs nodrošināt sociālo aizsardzību. Un būs arī streiks starp 12. un 17. decembri. Paldies, Figureido kundze. Turpin priekšstādātājs. Nākošais runātājs Dievs Meira. Paldies, priekšstādātāji. Jūs noteikti apzināties, kāda ir problēma ar enerģētisko neatkarību. 83% nāk eh, no enerģijas ārpus ēs, un eh, īpaši tas attiec uz ogu, no enerģiju, ko iegūst no oglēm. Un mums ir jāpalielina Um, <clears throat> import no, imports no citām valstīm, ne tikai no Krievijas. Mums ir tas jāparāds mūsu enerģētikas stratēģijā līdz 2015. gadam. Mūsu enerģētiskā neatkarība ir svarīgs instruments Īpaši šī, šajos krīzes apstākļos mums ir, ja mēs nekā nemainīsim savu pieeju, tad mums agrāk vēl par to būs jāmaksā. Paldies! Paldies! Tikau kundze! România este stat național suveran. Paldies, priekšsēdētāji. Rumānija ir nacionāli neatkarīga valsts, vienota un nedalāma. Esmu lepna būt Rumānijas pilsoni un eh, vēl visiem rumāņiem eh, priecīgus Rumānijas neatkarības svētkus. Vakar mums bija konference par eh, Transeiropas tīkliem. Mēs runājam par dažādiem jautājumiem saistībā ar šo lietu. Ņemot vērā dažādo attīstību transporta ziņā, es domāju, ka jaunajām dalībvalstīm būtu jāizveido pēc iespējas vairāk metropolitēnu tīklu Un te, tās ir arī vienmēr jāiekļauj TNT vilcienu satiksmes tīklā. Galāts Breilim Mačīn rūpnieciskajam reģionam jābūt būtiski svarīgam. Tas apvieno Konstanci ar Melno jūru. Tas ir svarīgs termināls. Mums ir arī uh, robeža ar Moldovas republiku un Ukrainu, un šis eh, transnat uh, Eiropas eh, tīkls varētu iekļaut arī tuvējās kaimiņu valstis. Paldies tikā kundze, mm, Melfī kungs. Paldies, priekšsēd Devins. Kamerons raksturoja šīs dienas streiku kā pilnīgi izgāšanos. Šis eh, premjerministrs domā par miljonāriem, eh, kuru pusē viņš arī ir. Divi miljoni cilvēku streiko Ziemeļīrijā, Anglijā, Velsā. Viņi ir pret šiem taupības pasākumiem. Es arī apmeklēju šo cilvēku šodien, un vēstījums no šiem streikotām bija pavisam skaidrs. Vienreiz pietiek, vairāk viņi nemaksās, viņi nepieļaus samazināt viņu pensijas. Uh, tālāk vēl lielākus nodokļus, eh, valsts pakalpojumu samazināšanos. Viņi eh, sacīja, ka lielais šķiet liels tikai tāpēc, ka mēs esam nospiest uz ceļiem, bet to mēs vairs nepieļausim. Uh, Nu, tas nozīmē to, ka streikveji turpināsies arī tālāk un izplatīsies arī privātajā sektorā. Paldies! Paldies, tagad mēs ar uzkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji 2004. gadā Eiropas Savienībā iestājās desmit jaunas dalību valstis, un tās cerēja, ka tā, tad visi varēs dzīvot Eiropā bez robežām. Ir pilnīgi nepieļaujami, ka šodien kādā Eiropas Savienības dalību valstī cilvēkiem tiek atņemta pilsonība tādēļ, ka viņi izšķiras par otru pilsonību. Nu, tas tā notiek Slovākijā. Uh, Eiropas Savienībā ir ļoti daudz normu, kas ir jāievēro arī starptautiskā līmenī, bet kopienas tiesības eh, netiek pilnībā ņemtas vērā un dubultā pilsonība netiek atzīta. Ja valsts piedāvā izmantot šīs iespējas, tad tām ir jābūt arī ievērotām, eh, tās ir jāatļauj. Un mēs pieprasām, lai vairāku pilsonību iespējas eh, nekļūtu par trūkumu. Paldies! Paldies Mēsaras kungam. Tagad Alves kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājumi, ar kuriem nodarbojas ES, skar visus, visas dalību valstis milzīgā apmērā. Finanšu tirgu <clears throat> stabilitātes nodrošināšana un finansējuma nenodrošināšana arī smagi skan, skar mazos vidējos uzņēmumus dalību valstīs, un tas arī uh, vairo bezdarba ES teritorijā, tāpēc mums ar to ir jācīnās pēc iespējas ātrāk. Mums ir nepieciešama budžeta disciplīna, protams, mums nepieciešams struktūrāls izmaiņas, taču šie priekšnoteikumi ir svarīgi, tomēr ar tiem nepietiek īstermiņā, lai cīnītos ar krīzi. Mums nepieciešama darba vieta izveids stimulēšana. Citādi mēs nevarēsim ierobežot valsts parādu un nodrošināt finanš, finansējumu mūsu uzņēmumiem, kas nodrošina izaugsmi ēs. Tāpēc mums e, nepieciešama lielāka intervences no centrālās bankas. Paldies, Bauers kundz, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr. Az... Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par pilsonību, saskaņā ar subsidaritātes principu, tas ir dalība valsts pārziņā. Atbildot eh, tiem, kas eh, runāja par pilsonības likuma grozījumiem Ungārijā, eh, Slovākija uz to reaģēja runājot par četrām brīvībām, kas pastāv vienotajā tirgu, Un kāds Slovākijas pilsonis saņēma vēstuli no iekšlietu ministrijas, kas paziņoja, ka viņam tiek atņemta Slovākijas pilsonība, viņa identitātes karte un viņa autovadītāja apliecība. Tagad viņam pašam savā dzimtenē ir jāpieprasa uzturēšanās atļauja. Tas ir nevien pazemojoši, bet tādā veidā tiek ierobežots viņa četras brīvības. Viņš vairs nav mobils un ir jāuzdod jautājums, vai šādi absurdi pasākumi vispār ir saskaņā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpā valdošiem principiem. Paldies, Šabu kundz, lūdzu. Vă mulțumesc. Prin noua lege a sănătății, guvernul... Liels paldies, priekšsēdētāji. Jaunā veselības likuma gaismā Rumānijas valdība ir paredzējusi privatizēt visu veselības sistēmu, tā skaitā slimnīcas. Tas nozīmē nāvis spriedumu miljoniem iedzīvotāju. Veselības sistēma ir paredzēta dzīvības klāpšanai, nevis ieņēmumu vairošanai. 47% no Rumānijas iedzīvotājiem dzīvo uh, laukos, bet tur dzīvo tikai 7% ārstu. Tātad iedzīvotājiem lauka apvidos nav pieejas specializētiem medicīnas aprūpas centriem, medicīniskai aprūpei, un pagājušā gadā daudzi veselības centri tik, slimīs tik slēgti. Jaunais likums liedz miljoniem Rumānijas iedzīvotāju pieeju veselības aprūpei. <clears throat> rumāņi ir nabadzīgi, un privātās slimības nozīmē to, ka 15 eh, miljoni rumāņi nevarēs atļauties veselības aprūpi. Tagad Luhan kungs lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, de curând am început o campanie de... Paldies, priekšsēdētā, dārgie kolēģi, nesen esmu sācis informācijas kampaņu par Eiropas fondu izmantošanu vietējām reģionālajām uh, varas iestādēm un uzņēmumiem. Man šķiet, ka daudzi neapzinā šo iespēju, ka jūs varat izstrādāt projektus. Daudz tātad zina, ka šāds projekts var izstrādāt, taču nav zināms, kas reāli jādara, un turklāt trūkst valsts līdzfinansējuma. Pat labana resursi, kurus piešķir Eiropas Savienība, varētu tikt uzskatīt par vērtīgiem, taču visbiežākais iemesls, kura dēļ šie fondi tiek maz izmantot, ir tieši administratīvais lokus. Tas viss sākas no Eiropas komisijas un tad līdz pat pēdējiem labumu guvējiem. Tāpēc aicinu komisiju izstrādāt vienkāršākus, saprotamākus noteikumus kopā ar Eiropas parlamentu, lai šo, par, lai šo līdzekļu izmantojums būtu vienkāršāks. Paldies! Paldies, tagad Kinga Galvūds. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju jūsu uzmanību pievērst kādam fenomenam. Vairāk kolēģi jau runāja par to, kas notiek Slovākijā. Situācija ir vienkārši absurda, tādēļ arī parlamentam un komisijai beidzot ir jāpaskatās uz šo lietu pamatīgāk Olivers Bildogi ir zaudējis eh, savu pilsonību, jo viņš pieņēma arī citas valsts pilsonību, proti kļuva par Ungārijas pilsoni. Līdz ar to Slovākijā, acīm redzot, tiek uzskatīts, ja pilsonis pieņem citas valsts pilsonību, tad otras valsts pilsonība pēkšņi kļūst nevērtīga un lieka un īstenībā tiek izmantotas arī sankcijas, bet ja kāds eh, ir dzimis Slovākijā, tur visu laiku dzīvo un tur arī maksā nodokļus, viņam pēkšņi atņem pilsonību, tas ir kaut kas pilnīgi absurds. Tas ir pret starptautisko likumdošanu un Slovākijas konstitūcijā ir teikts, ka cilvēks pret savu gribu nedrīkst zaudēt savu pilsonību, Slovākijas pilsonību. Es domāju, ka tādā veidā Slovākijas valdība grib eh, iebaidīt Ungāru minoritāti, kas dzīvo reģionā. Paldies. Priekšsēdētāji, es domāju, ka reitinga aģentūrām nav sirdsapziņas, komisija nevar rīkoties un daži uh, komisāri ir bezatbildīgi. Reitinga aģentūras ir radītas īslaicīgi interešu vārdā, tās uh, izsaka visādus spriedumus bez jebkāda zinātniskā pamatojuma. Un tās ļoti nelabvēlīgi ietekmē to, kas notiek tirgū. Tās vadās no tā gara stāvokļa, kas valda tirgū, nevis uh, ņem vērā tādus analītiskus aprēķinus. Bet nestoties uz to visu, reitinga aģentūras var radīt miljardiem zaudējumu. Nu, kādēļ tad nav vēl tādas Eiropas līmeņa reitinga aģentūras? Mēs uh, cīnāmies par savām interesēm, par Eiropas interesēm. Un kad dažu valstu komisāri uh, ir bezatbildīgi un vienkārši eh, ir pilnīgi bezspēcīgi spekulācija priekšā, tad viņi darbojas eh, ļoti nelāgi un pret savu sirdsapziņu. Paldies, un tagad eh, noslēgumā došu ar Šogurikungam. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Slovākijā tika grozīts konkrēts likums, kurā ir noteikts, ja Slovākijas pilsonis, kas pieņem kādas citas valsts pilsonību, zaudēs jau Slovākijas pilsonību. Vairāk kolēģi jau norādīja, ka tas ir ārkārtīgi apšaubāms fenomens. Mēs runājam par konkrētu lietu. Slovākijas pilsonis Olivers Boldogī zaudēja Slovākijas pilsonību. Viņam atņēma pilsonību pret paša gribu. Mm. Slovākijas valdība grib iebaidīt pati savus pilsoņus, lai viņi eh, neatzītu pašu savu tautību, eh, kas, eh, protams, ir saskaņā ar viņu kultūru un dzimto valodu. Diemžēl joprojām pastāv dažādas robežas, varbūt tās ir neredzamas, bet tās noteikti noved pie spriedzes starp vairākām valstīm. Mums ir jārod kaut kādi risinājumi, un Slovākijai ir jāizvēlas citi e, risinājumi. Paldies, esam noslēguši viens minūtes runas, un e, Vēlējos pateikties visiem, kas piedalījās, vēlējos pateikties dalīkungam, ka viņš šeit sēdēja līdz pēdējai minūtē, vēlējos pa pateikties visiem, kas izteicās, visiem, kas klausījās. Esam noslēguši darba kārtību un turpināsim darbu rīt 8.31. decembrī. Darba kārtība ir pieejama gan papīra veidā, gan